Good morning, colleagues, and well... Labrīt, kolēģi! Sirsnīgi sveicu jūs sanāksmē. Priecājos, ka mūsu vidū ir tik daudz kolēģu, un es gribētu aicināt visus veikli ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt darbu. Mums darba kārtība ir patiešām ļoti pilna, mums ir daudz darba. Un sāksim skatīt otro darba kārtības punktu - darba kārtības pieņemšana. Ja nav nekādu iebildumu, un neviens arī nav neko nācis klajā, tad darba kārtība ir pieņemta. 3. Eh, septembra, 24. septembra, 8. un 9. oktobra sanāksmi protokoli. Tie visiem ir izplatīti. Es eh, jautāju, vai mēs varam tos apstiprināt. Jā, nevienam iebildumu nav, protokoli apstiprināti. Man ir daži paziņojumi. Man ir īsnībā ļoti svarīga informācija. Lūdzu, ņemiet koka, kokas kundze. Pirmajā sanāksmē 2014. gadā, 2015. gada februārī, kad viņa ieradās virpa man teica, ka jūs esat pirmais cilvēks, kas var izrunāt man uzvārdu pareizi. Šī sanāksme savukārt ir jūsu pēdējā komitejas sanāksme, un es atkal jūsu uzvārdu izrunāju pareizi. Man ir patiešām tā grūti pateikt, kā es jūtos, sakot, ka virpa vairs nestrādās mūsu vidū. Es priecājos, ka virpa virzās uz augšu, un viņa ieņems izpilda direktoras vietu publicēšanas un izplatīšanas departamentā. Mēs ar viņu tiksimies varbūt netik bieži. Viņa būs atbildīga par intranetu, par filmēšanas komandām, kas mums visu laiku seko, mums pat vajā laiku pa laikam. Viņa būs atbildīga par iekšējo komunikāciju, drukāšanu un tā tālāk. Ļoti nozīmīgi mm, darbi mūsu parlamentā. Uh, Virpa ir darbojusies Petī sekretariātā kopš 2015. gada februāra, itin ilgi, un līdz šī mēneša beigām viņa um, mūs atstās un ieņems jauno amatu. Dzīve virzās uz priekšu, nevienam nevajadzētu palikt tajā pašā vietā pārāk ilgi. Vīrpa ir strādājis parlamentā ļoti ilgi, dažādos amatos, un tagad viņa virzās uz augšu. Un viņas uh, amata nosaukums ir uh, patiešām elegants un viņai ļoti piestāv. Lielas paldies, Avirpa, par visu, ko jūs esat darījusi mūsu labā. And this is as close to standing over. Nu, Tās bija patiešām uh, pārenas ovācijas, jūs vairāk neko nevarat gaidīt politiskā iestādē. Kā jūs redzat, kolēģi, jūs patiešām ir augsts novērtējuši, un es uh, esmu pārliecināta, ka jūsu veiksmes stāsts turpināsies. Personīgi man ir ļoti sarežģīti uh, jums to teikt, tāpēc, ka mēs abas šeit pārstāvam Ziemeļpolu. Uh, pret eh, visiem vidusjūras kolēģiem. Mēs esam mēģinājušas komiteju nomierināt, padarīt to tādu organizētāku. Dažkārt, kad šis eh, latīņu temperaments ir plūdz pāri malā, mēs esam mēģinājuši šeit ieviest mieru. Man šķiet, ka esam ļoti labi sadarbojušās kā komanda. Es patiešām ļoti augstu novērtēju visu, ko jūs man esat iemācījusi. Liels paldies arī par visiem jautrajiem brīžiem, par humoru, un pats labākais - patiesa draudzība nekur nepazūd, pat ja uh, mums mainās lomas, mainās amati, mēs vienmēr paliksim draudzenes. Liels paldies par to! So, I have very... Man ir vēl viens ļoti nozīmīgs paziņojums, un tas ir ļoti priecīgs paziņojums. Nekavējoties 1. decembrī mums būs jauna um, nodaļas um, izpildvadītāja mums komitejā un arī um, ļoti profesionāla un prasmīga um, amatpersona. Man ir bijis tas gods uh, sadarboties ar uh, viņu um, juridisko lietu kom komiteju un tā tālāk. Un tā ir Letīcija Zureta. Varbūt jūs varētu piecelties. Very... Letīcijai ir patiešām iespaidīgs CV. Viņa ir darbojusies privātajā sektorā, Eiropas tiesā, arī Eiropas parlamentā vesels desmit gadus. Viņa ir strādājusi par juristi lingvisti, par administratori Jūri komitejā, kur mēs eh, mazliet iepazināmies, tāpat arī viņa ir darbojusies juridiskajā dienestā un pavisam nesen viņa vadīja sekretariātu TER komitejā, īpašajā komitejā terorismu jautājumos, un šajā amatā mēs ar viņu ļoti bieži tikāmies. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā. Jums eh, te apkārt būs daudz eh, spāņu dāmu, taču jums ir arī ziemeļu pols, pie kura pieturēties. Tātad eh, sirsnīgi jūs sveicu un priecājos, ka esat jau ieradusies un eh, varēsiet eh, strādāt ar sekretariātu un pavisam drīz visi jūs pazīs. Tāpat man ir vēl viens paziņojums. Lūdzu, izvelciet tagad savus kalendārus, uh, un ierakstiet, ka 3. decembrī 6.30 vakarā mēs svinēsim gada beigas. Mēs atvadīsimies no virpju, sveiksim mūsu vidū letīciju un uh, svinēsim arī Ziemassvētkus. Tiksimies vienā no saloniem uh, nulle stāvā, tātad 3. decembrī, sākot no 6.30. Lūdzu, nāciet ar smaidīgām sejām un labiem vārdiem. Tas arī viss. Un vēl pēdējais, bet arī ļoti svarīgs paziņojums. 27. datumā mums ir paredzēta starp parlamentāro komiteju sanāksme nacionālajiem parlamentiem. Tiksimies arī ar juridisko lietu komiteju un ar uh, eh, tiesības sarga tīklu. Lūdzu, apmeklējiet šo pasākumu, jo visi jūs esat aicinājuši to organizēt. Un uh, kā pamudinājums var jums paziņot arī, ka mēs uh, visiem nodrošināsim brīvpusdienas. Te būs uh, tātad runa par sanāksmi, kurā runāsim par paplašinātām pilnvarām parlamentiem, stiprinot pilsoņu tiesības un piemērojot savienības likumdošanu. Uh, Cerams, ka jūs piedalīsieties, tāpēc, ka uh, ir pieteikušies ļoti daudz kolēģi no nacionālajiem parlamentiem. Lūdzu, sazinieties ar viņiem un uh, uzņemsim mūsu viesus. Tie bija mani paziņojumi. Citi jautājumi. Nav nekas paziņots par citiem jautājumiem. Saņēmu informāciju, ka Livorno mērs ir mūsu vidū šodien. Livorno mērs esot mūsu telpā, piedaloties mūsu sanāksmē, un viņš sekos līdzi tam, ko mēs darām šeit visu dienu. Sirsnīgi sveicu jūs lūgumrakstu komitejā. Ceru, ka visi ir atnesuši savas balsošanas kartes, jo mēs sāksim uzreiz balsot par sestā punktu ziņojumu komitejas, lūgumrakstu komitejas darbs 2017. gada laikā. Ziņojumu projektu sagatavoju es, un tūlīt sāksim balsot. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, at... Nē, te mums vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. B apsvērums. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais grozījums par. Pret atturas, jāpārbauda. Sākam balsot. Tautas partijas grupā viena balsotāja par daudz. Viss tagad atrasināts. Paskatīsimies. Jā, pieņemts. Tagad 11. punkts. 11. grozījums par 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas jāpārbauda. Beidzam balsot. Pieņemts patiešām ar lielu vairākumu. 13. par pret atturas pieņemts, norēdīts. 14. pārbaudīt, labi, pārbaudīsim 13. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 14. par pret atturas. Ļoti daudz atturējās, varbūt vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot. And it's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 in favor. 15. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 16. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 17. pār, pret, atturas, jāpārbauda. Jūs neceļat rokas. Turpinām balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, celiet rokas. 18. pār, pret, atturas, pieņemts. 19. pār, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, norādīts. Nē, labi, pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemta ar divu balsu pārsvaru. Nebija gana skaidrs, lūdzu, celiet rokas. 25. 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas noraidīts. 26. par pret atturas. Kuru jūs vēlaties pārbaudīt? 25. Labi, pārbaudīsim 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, kā jūs minēju. 26. par pret atturas pieņemts. 27. par pret 27. atkrīt, 28. par, pret, atturas noraidīts. 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. par, pret, atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas pieņemts. 32. par, pret, atturas norādīts. 33. pār pret atturas pieņemts. 34. pār pret atturas norādīts. 34. pārbaudām. 34. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 37. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 38. par, pret, atturas, jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. par, pret, atturas, pieņemts Sociāldemokrātiem vajadzētu rādīt, kā viņi grib balsot, pretējā gadījumā mums ir jāpārbauda, jo neviens no sociāldemokrātiem nepacēla roku. Pārbaudīsim 39. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsi. Redzat, cik svarīgi tas ir. 40. pār, pret, atturas, pieņemts. 41. pār,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 atturas noraidīts. 47. pār, pret, atturas noraidīts. 48. pār, pret, atturas pieņemts. 49. pār, pret, jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jums patiešām ir jāceļ rokas. Pie, 50. pār. Pret atturas pieņemts. 51. pār. Pret atturas noraidīts. 52. atsaukts. 53. pār. Pret atturas noraidīts. 54. pār. Pret To vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot par 54. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 57. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 56. par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 58. pār pret atturas pieņemts. 59. pār pret atturas noraidīts. 60. pār pret atturas pieņemts. 61. pār pret pieņemts. 62. pār pret atturas pieņemts. 63. pār pret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

Otrā daļa 85. par pret atturas pieņemta. 75. par pret atturas noraidīts. 76. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešais kompromiss par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 94. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 95. par pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim 95. Beidzam balsot. Norādīts. 93. par pret atturas noraidīts. 97. par pret atturas pieņemts. 98. par pret atturas pieņemts. 200. nē, simtais par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim simto. Sākam balsot. Ne visi ir nobalsojuši, bet eh, beidzam balsot. Noraidīts. 99. Pār, pret, atturas pieņemts.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 atturas pieņemta. Otrā daļā par pret atturas pieņemta. 107. par pret atturas pieņemts. 108. par pret atturas pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par visu rezolūciju kopā. Uh, Balsosim elektroniski, sākam balsot. Un beidzam balsot. Un pieņemts. Liels paldies! Un tagad nākamais, tas būs ikgadējais ziņojums par Eiropas tiesību sargā darbību, un mūsu referenti ir Eleonora. 9 in favor.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 atturas. Mums jāpārbauda, balsojam elektroniski 57. To pārbaudam rezultātu. And the vote is closed. It has been rejected. Uh, beidzam balsot, noraidīts. 58 par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss pret atturus pieņemts. Pārbaudīsim rezultātu ceturtam kompromisam. Sākam balsot elektroniski. Okay. Okay. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums par pret atturas noraidīts. 66. par. Pārbaudīsim rezultātu par 65. Sākam balsot. Nu, jā, pārbaudīt vienmēr ir laba lieta. Beidzām balsot. Tātad 65. ir norādīts. Atvainojos, Pēter. 66. par pret atturus noraidīts. 67 pret atturas noraidīts. 68. trīs daļās par pret atturas pieņēmts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņēmts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņēmts.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 102. par pret atturas pieņemts. 103. un 104. ir identiski par pret atturas noraidīti. 105. par pret atturas pieņemts. 106. Uh, padaļām pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. 13. kompromiss par pret atturas pieņemta. 110. grozījums trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemt, trešā daļa par pret atturas pieņemt pieņemta. 111. par pret atturas noraidīts. 112. par pret pārbaudīsim rezultātu, balsēm elektroniski. Mm, beidzam balsot, pieņemts. 113. par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas jāpārbauda. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts.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 121. par pret atturas pieņemts. 122. par pret atturas pieņemts. 123. par pret atturas pieņemts. 124, 125, 137 kopā ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 126. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 127. par pret atturas pieņemts. 128. par pret atturas pieņemts. 129. atkrīt, 130. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret pret atturas pieņemta. Pārbaudām, labi, pārbaudām, balsojam elektroniski par otro daļu. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīta ar vienas balss pārsvaru otrā daļa. 131. par pret atturas pieņemta Nu, arī nebija skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 132. par pret atturas pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts. 134. par pret atturas pieņemts. 135. par pret pret atturas pieņemts 100. Labi, pārbaudām rezultātu par 135. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 136. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret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 pret atturas pieņemts. Desmitais ar lingvistisku grozījumu. Par to pat nav jābalso. 11. un 12. grozījums identiski par pret atturas noraidīti. 13. ar mutisku grozījumu par pret atturas noraidīts. 14. par pret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 neizšķirts, līdz ar to noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. 22. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Sākam uh, balsot elektroniski par 22.2. daļu. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 23. par pret. Atturas noraidīts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. par pret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 Un tagad balsosim elektroniski par ziņojuma projektu kopumā. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Apsveicam! Pārējām pie nākamā balsojuma.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 Okay, fine. Uh, let's go to, to the um, report on the. Pārējām pie ziņojuma par parlamentā lēmuma par Eiratom grozīšanu attiecībā uz uh, noteikumiem par vispārējiem nosacījumiem, kas regulē ombuda pienākumu izpildi. Ļoti labi. Koncentrējamies. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas jāpārbauda. What is closed? And it has... Apstiprināts par. Otrais grozījums par. Pret atturas apstiprināts. Trešais par. Pret atturas pieņemts. 32. par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 5. un 34. identiski balsojam kopā par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas pieņemts. 41. par, pret. Nē, 39. atkrita. Labi, 41. par, pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturas pieņemts. 45. atkrīt. 11. grozījums ar motisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 49. atkrīt. 6. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, pārbaudīsim 15. grozījumu. 1, 5, 15. Sākam balsot. 15. Beidzam balsot. Visi par. Nu, tas nozīmē, ka lūdzu rādiet man, kā gribat balsot. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 57. par, pret, atturas, jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 9 par, pret, atturas, pieņemts. 18 par, pret, atturas, pieņemts. 62 par, pret, atturas, pieņemts. 19 par, atkrīt. Nē, 19. tur viss kārtībā par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 15. kompromisu. Sākam balsot. Balsojam par 15. 15. kompromisu grozījumu. The vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam par 29. grozījumu. Pieņemts ar lielu vairākumu, bet, nu, ja neviens negrib parādīt, kā balsos, tad es nevaru lemt. 30. par pret atturas pieņemts. Un nu balsojam par atzinumu projektu kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. The vote is clear. Beidzam balsot. Pavisam drīz jau. Pieņemts. And let's go to... Ļoti labi. Pāriem pie nākamā balsojuma. Komitejas atzinums konstitucionālo jautājumu komitejas atzinums par līguma noteikumu par Eiropas Savienības pilsonību īstenošanu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, atkrīt. Labi. Vēlties pārbaudīt pirmo grozījumu. Labi. Pārvadam pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņems. 20. atkrīt, 4. par, pret, atturas, pieņemts, 5. par, pret, atturas, tagad nu jau viss sāk sagurt. Pārbaudam arī šo. Piektais grozījums. Balsojam. Vote is. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti veselīgi cilāt rokas tīra enerģijas iegūšanai, tad nu lūdzu aktīvi to dariet. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, pārbaudam elektroniski. Balsojam par 12. grozījumu. pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. 15. grozījums trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par mutiskais grozījums tieši tā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski numur 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13. 13 par apstiprināts. Un ir arī deputāti, kas nebalso. Nu, labi, tas jūsu, uz jūsu sirdsapziņas. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts, 19. par, pret, atturas, pieņemts, 21. par, pret, atturas, pieņemts, 22. Jūs vēlaties 21. pārbaudīt, sākam balsot. Still. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. par, pret,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 Pārbaudām 28. Sākam balsot. It look against. Jau atkal identiski, bet noraidīts šādā gadījumā. 29. par pret atturas pieņemts 30. par pret pārbaudīsim arī šo. Sākam balsot 30. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Nu, vēl tikai nedaudz jāpacelā rokas. Par, pret, atturas, noraidīts. 39. par, pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 42. par atkrīt 42. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts 45. par arī atkrīt. Nu, nu jau es arī pati sāku sagurt. Kompromiss viens par pret atturas apstiprināts, pieņemts. Otrā daļa. Otrā grozījuma otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 57. par, pret, atturas, pieņemts. 40, ne, kompromiss numur 4. Ļoti maz burtiņa. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 46. padaļām pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. 49. par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums par, pret,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 58. grozījums, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts, 59. par, pret, atturas, apstiprināts, 60. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, apstiprināts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts, 61. grozījums par, pret atturas pieņemts, 62. grozījums par, pret atturas pieņemts, un nu bals, balsojam par atzinumu kopumā, balsojam elektroniski, sākam balsot. And the vote is now closed. And... Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam ziņotāju. Un, nu, pārējām pie faktu vākšanas uh, brauciens uz Famagustu Kiprā 7. un 8. maijā 2018. gadā ziņojums. Visi grozījumi ir atsaukti, ļoti vienkāršs balsojums. Balsojam elektroniski, lai rezultāts būtu ļoti skaidrs. Sākam balsot! Pagaidīsim kādu brīdīti, līdz visi būs nobalsojuši. Beidzam balsot. Un pieņemts vienprātīgi. Lielas paldies! Patiešām ļoti skaidrs eh, paziņojums, ko mēs varētu nodot eh, Famagustas mēram un arī visai Kīpras delegācijai. Vienprātīgs, vienbalsīgs balsojums. Let's move to the next vote, which is the... Tagad nākamais balsojums, un tas ir jautājums eh, komisijai par Uh, Natūra 2000 dabas aizsargāmām teritorijām balstoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem. Arī par šo uh, mēs balsosim elektroniski un sākam balsot. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, exactly. So, the vote is open. Sākam balsot, beidzam balsot un pieņemts. Vēl viens balsojums, Krupas kundze, vēl neizņemiet savu balsošanas karti, jo te ir runa par to pašu, tikai šeit mēs vēršamies pie padomes. Tātad uh, eh, mutisks jautājums, lai saņemtu atbildi no padomes. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. And it is also adopted. Pieņemts. Liels paldies! Tagad tie, kas vēlas iziet no zāles, dariet to lūdzu klusām. Mums ir eh, tagad divu minūšu pauze, lai klusām atstātu zāli. So, colleagues, please take your seats and. Ieņemiet vietas, kolēģi. Turpināsim ar mūsu šīs dienas darba kārtību. Skat, cik daudz kolēģi ir izgājuši no zāles pēc balsojuma. Labi. Taču daži no jums noteikti paliks, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka um, lūgumraksta iesniedzējs ir klāt. Vispirms man ir paziņojums. Eh, komisijas pārstāvis eh, Anas Lazlo mm, dodas prom no komisijas pēc eh, ilgiem gadiem, ko viņš ir nostrādājis komisijā. Un šis, šī ir pēdējā jūsu sanāksme šeit komitejā pirms pensionēšanās. Lielas paldies par to, ka tik labi ar mums esat sadarbojies un visu to jaukāko jums nākotnē. Aplausos. Thank you very much. Liels paldies. Un tagad pievērsīsimies 12. darba kārtības punktam. 356 lūguma raksts, ko ir iesniedzis Ivans Janevs par problēmām, ar ko saskaras cilvēku rīpšām vajadzībām Bulgārijā. Lūguma raksts iesniedzējs Ivans Janevs ir mūsu vidū. Un viņam ir līdz atbraukusi arī meita. Sirsnīgi sveicam jūs komitejā. Uh, Un tagad eh, jums vārds, bet eh, neilgāk par piecām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze. Благодаря за възможността. Lielas paldies par eh, to, ka devāt man iespēju sniegt jums informāciju par šo lūgumu rakstu. Te ir runa par ļoti sarežģītu uh, situācija, ar ko saskars cilvēki ar īpašām vajadzībām Bulgārijā. No vienas puses es priecājos, ka es varu būt šeit parlamentā Eiropas sirdī, taču es jūtos arī apbēdināts, tāpēc, ka šis noteikti nav tas priecīgākais brīdis, kad esmu šeit ieradies. Situācija, kādā pašlaik dzīvo cilvēku ar īpašām vajadzībām, ir ļoti smaga, un es domāju, ka lielākā daļa cilvēku šeit par to ir informēti. Uh, Diemžēl mēs neredzam arī nekādas cerības uzlabojumiem. Mēs redzam, ka dzīves kvalitāte cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tikai pasliktinās. Ik vienas sabiedrības virzību uz priekšu mēs varam visvairāk izvērtēt tieši skatoties uz to, kā klājas visneaizsargātākajiem. 2012. gadā Bulgārija ratificēja konvenciju par um, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tas arī ir viss. Konvencija netiek īstenota. Ir arī daudz citi tiesību akti, kas teorētiski ir ļoti labi, bet tie nekādā veidā netiek īstenoti. Eiropas Savienības stratēģija par uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uh, kas tika pieņemta 2010. gadā un kuru vajadzētu īstenot līdz 2020. gadam, arī netiek piemērota, un šķiet, ka nav vispār pat eh, nekādu nolūka strādāt pie šīm jautājumiem. Eh, cilvēki ar īpašām vajadzībām var tikt nodarbināti tikai balstoties uz tās saucamo subsidēto nodarbinātību. Uh, Es divus gadus varēju izmantot eh, tā saucamo kvotu principu, bet eh, tagad eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bez kvotām nav vispār nekādu cerību tikt nodarbinātiem. Ja jūs dodaties uz darba interviju, tad nav nekādu iespēju uz vienādu attieksmi. Cilvēki, protams, darba intervijā redz jūsu īpašās vajadzības, un tad jūs pat nevarat cerēt, ka jūs pieņems darbā. Otra Um, lieta, par ko es vēlējos runāt, ir um, piekļuvas iespējas, un te es domāju transportu, ēkas, dažādas pakāpojumus. Tas viss ir ļoti labi um, mm, noteikts sekundārajās tiesību aktos, bet neviens tos nepiemēro. Es eh, domāju, ka pašreizējā situācija ir toši, tiešām smaga. Kopš 2005. Eh, gada Mums ir tiesības saņemt papildu pabalstus kā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, taču šie tā saucamie integrācijas pabalsti mēnesī ir 5 vai 6 eiro. Piemēram, šādu pabalstu mēs varam saņemt transportam, un tie ir 5 eiro mēnesī. Galvenais um, invaliditātes pabalsts Bulgārijā ir 75 līdz 150-180 eiro. Tas ir vidējais lielums, un mēs to saucam par mm, invaliditātes pensiju, tā to sauc arī padomu laikos. Daži saka, ka attīstītās valstīs to nesauc par pensiju, un es piekrītu. Tā nav pensija, to varētu saukt par pabalstu vai kaut ko tam līdzīgu, bet ne par pensiju. Jebkurā gadījumā šīs eh, naudas mērķis ir kaut kādā veidā kompensēt eh, invaliditāti. Tagad es vēlētos runāt par eh, veselības aprūpi. Valsts budžetā ir paredzēta līdzekļi veselības aprūpei, un šīs summas ir ļoti lielas. Taču ļoti bieži, tā kā kvalitāte ir zema, Eh, cilvēki, eh, diemžēl, netiek galā ar savām īpašajām vajadzībām. Es ceru, ka jūs mani atbalstīsiet. Bulgārija ir daļa no Eiropas Savienības ģimenes, un es ceru, ka, pateicoties jums, eh, cilvēki ar īpašām vajadzībām varēs kļūt par Eiropas Savienības līdziesīgiem pilsoņiem. Paldies! Komisijas pārstāvis šodien ir Inmakulādā Pasencija Polero, un, un Iespējams, ka viņai līdzi ir arī Andrēs Šlihters. Vārds jums. Lielas paldies! Lielas paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar eh, situāciju Bulgārijā. Es eh, domāju, ka jūs ļoti labi atspoguļojāt eh, grūtības un sarežģīto situāciju, uh, kādā atrodas eh, cilvēki ar īpašām vajadzībām Bulgārijā. Jūs eh, mums eh, sniedzāt par to labu priekšstatu. Man ir jāsaka, ka komisijas rīcībā esošā informācija saskan ar jūsu teikto. Komisijā mēs mēģinam izveidot dialogu ar dalībvalstīm. valstīm Mūsu mērķis ir uzlabot situāciju. Mēs vēlamies apkopot parāgu prakses piemērus, vēlamies eh, kontrolēt situāciju un lūk daži piemēri pār mūsu uzsāktajām iniciatīvām. Tomēr, ja ir runa par eh, kompetencēm, tāda sociālā um, apdrošināšana, sociālais nodrošinājums ir dalībvalstu ziņā. Jūsu minētie jautājumi tie attiecas uz invaliditātes izvērtēšanu, par tiesībām saņemt pabalstus, kā arī par šo pabalstu noteikšanu. Šajā jomā mēs varam sniegt atbalsta darbības. Vēlos norādīt, ka mēs to uztveram ļoti nopietni. Mēs apkopojam datus par atšķirībām starp cilvēkiem ar invaliditāti un bez tās. Mēs eh, ņemam vērā šeit dažādus aspektus, mēs saņem vērā ienākuma līmeni, izglītības līmeni, saņemtos eh, pabalstus, nodarbinātību un papildus eh, oficiālajiem darbam, kur mēs pusgada programmas ietveros uh, izgaismojam šos jautājumus un sniedzam rekomendācijas un lūdzam uzlabot situāciju, mēs veicam arī parāku prakses apmaiņu. Nesen mēs uh, sagatavojam ziņojumu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Eiropā un uh, aizsardzības līmeni, kāds viņiem tiek nodrošināts. Mēs esam arī sazinājušies ar Bulgārijas iestādēm, kas ir atbildīgas par šiem jautājumiem. Pavisam drīz tiks publiskots ziņojums par veidu, kā dalībvalstis risina invaliditātes izvērtējumu jautājumus. Mēs ceram, ka šī informācijas apmaiņa mums palīdzēs. Tāpat Bulgārija ir saņēmusi rekomendācijas no ANO komisijas par cilvēkiem ar invaliditāti, un šīs rekomendācijas atbilst mūsu viedoklim. Ņemot vērā visus šos elementus, ko jūs pieminējāt, piemēram, cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība, komisija pievērš šiem jautājumiem lielu nozīmi. Mēs patiešām nopietni izvērtējam jautājumus attiecībā uz aizsardzību um, no diskriminācijas. Ir pieņemta direktīva 2078, kur ir runa par to, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme, tad, kad viņi piesakās darbā. Mēs sekojam cieši līdzi tam, kas notiek šajā jomā. Kā jau tika norādīts sekundārie tiesību akti, un to pārkāpšana arī ir ļoti nozīmīgi. Tika pieminētas tādas jomas kā transports un piekļuves iespējas. Tajās jomās, kur mums ir kompetence, mēs patiešām ļoti rūpīgi visu pārbaudam un gatavojam regulārus ziņojumus par sekundāro tiesību aktu piemērošanu. Mēs uh, pievēršam uzmanību tām, kas notiek dalībvalstīs uzskatu, ka mēs esam gatavi atbalstīt iniciatīvas šajās jomās. Mēs uzskatām, ka situācija ir jāuzlabo. Pašreizējā brīdī mēs esam sagatavojuši arī iniciatīvas attiecībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Šeit mēs liksim mēs pievērsīsim uzmanību tādiem jautājumiem kā cilvēku piekļuve sociālai nodrošināšanai, nodarbinātībai, tam, lai viņiem tiktu sniegts vajadzīgais atbalsts, lai viņi varētu nodrošināt sev atbilstošu dzīves kvalitāti. Gribētu atsaukties arī uz pavisam drīz publiskojumu ziņojumu. Tas eh, parādīsies eh, decembra mēnesī, un te ir runa par dzīves kvalitāti, kur ir uh, iekļauta uh, sadaļa arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šeit tiek sniegta informācija par to, kādā situācijā pašlaik dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām, un šis ziņojums mums palīdz attīstīt tālāk mūsu politiku. Tas ir viss, ko es varu jums pašlaik pateikt. Mēs, protams, ierobežojam, mēs, protams, ievērojam savas eh, kompetences ierobežojumus, bet mēs darām visu, lai uzlabotu uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām situāciju visā Eiropas Savienībā. Paldies! Sniedzāt ļoti detalizētu atbildi. Vēlētos arī norādīt, ka esam saņēmuši vēstuli no Bulgārijas pastāvīgās pārstāvniecības šeit, Briselē. Un šī vēstule ir sagatavota atbildot uz mūsu jautājumiem. Šī vēstule ir nosūtīta angliski, tā ir pieejama visiem. To varētu nosūtīt visiem. Jā, man te ziņo, ka vēstule ir nodota visiem. Tā ir kaut kur jūsu ēpastos, vai arī jūsu asistenti to ir izdrukājuši. Tagad uh, došu vārdu kolēģiem, kas vēlētos izteikties. Malinova kungs pirmais sarakstā. Благодаря, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētāji! Īsnībā nav vairs nekādas jēgas šeit garāk runāt, jo fakti tika izklāstīti ļoti detalizēti. Es vēlētos apsveikt lūgumrakstu iesniedzēju un visus, kas viņam palīdzēja par to, ka viņi papūlējās atbraukt uz Briseli un sagatavot šo lūgumrakstu. rakstu. Es vēlētos norādīt, ka vienmēr ir ļoti labi, ja lūgumraksta iesniedzējs var piedalīties komitejas sanāksmē. Domāju, ka tas ir pierādījums eh, tām, ka cilvēki uzticas eh, mūsu komitejai un tās darbām. Es gaidu ziņojuma no Eiropas komisijas par eh, cilvēku ar īpašām vajadzībām situāciju Eiropas Savienībā. Uh, un um, esmu norūpējies gaidot šo ziņojumu, jo, manuprāt, ļoti daudzos kritērijos Bulgārija, diemžēl, nebūs sasniegusi vajadzīgos standārtus. Neviens nevēlas, ka uh, šāda ēna gulstas uz viņa valsti, bet uh, mums ir jābūt atklātiem. Bulgārija patiešām uh, nav izpildījusi savus pienākumus, un tas ir tāpēc, ka trūkst politiskās gribas rīkoties. Protams, pastāv iespēja, ka situācija uzlabosies, iespējams, ka tiesība akti tiks eh, grozīti, taču uzskatu, ka pats svarīgākais ir iedrošināt eh, cilvēkus cīnīties par viņu tiesībām. Vēlējos norādīt, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām, šādu cilvēku grupa, organizēja protestus, un beigās um, um, premjerministra vietnieks uh, Bulgārijā atkāpās no amata. Ir jāizmanto pilnīgi visas iespējas, kā mēģināt ietekmēt uh, pie varas esošos. Pilsoņiem vajadzētu mobilizēties. Es eh, to nesaku savā vārdā, es to saku tāds partijas grupas vārdā. Es eh, vēlētos arī aicināt eh, komisiju rīkoties pēc iespējas agresīvāk dialogā ar Bulgārijas valdību, tāpēc, ka Bulgārijai ir patiešām jāvirzās uz priekšu, un tas ir jādara straujiem soļiem. Es vēlreiz vēlētos pateikties eh, lūgumrakstu iesniedzējiem, un es vēlētos, lai lūgumraksts eh, patiek, paliek atvērts. Paldies! Kunevs kundze tagad. Paldies, priekšādātāji! Lūgumraksts ir, eh, lūgumraksts iesniedzējs ir aprakstījis, uh, situāciju Bulgārijā, un uh, mēs uh, redzam, ka, diemžēl, šeit nav nekādas atbilstības cilvēktiesībām un ANO deklarācijām. Šo tekstu ir saņēmusi arī Eiropas komisija, un ja tiek aprakstīti kādi pārkāpumi, tad te ir runa par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Problēmas uh, Bulgārijā ir patiešām ļoti smagas. Mēs redzējām, ka lūgumraksta iesniedzējs mums stāstīja arī par bērniem ar uh, īpašām vajadzībām, un uh, tāpat arī mums ir jāatgādina par protesta akcijām, kas uh, tika organizētas Sofijā. Tāpat ir jādomā arī par infrastruktūru, kas nav pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat arī trūkst, um, diemžēl, naudas, lai varētu nodrošināt pabalstus. Bulgārija tāpat ir nabadzīga valsts. Vēlējos arī pieminēt, ka Bulgārijā sāls var sasniegt pat eh, līdz mīnus 30 eh, grādiem, un šis sāls var ilgt līdz pat mēnesim. Lielākā daļa cilvēku Bulgārijā apgalvo, ka viņi šajā mēnesī nevar savus mājokļus pietiekami apkurināt. Uh, Saskaņā ar Eirostat datiem 40% no kopējiem iedzīvotājiem nav iespējas savas mājas pietiekami apkurināt. Šajā mēnesī apkurē vien ir jāiztērē divu mēnešu alga. Apkures izmaksas ir ļoti augstas. Cilvēkiem ar invaliditāti, kas saņem apmēram 100 eiro, nav nekādu iespēju nosekt visas šīs vajadzības. Pat ja viņiem tiek piešķirta papildu palīdzība, viņi tāpat nevarēs nodrošināt pietiekamu siltumu savā mājoklī. Aizmirsīsim šeit par medikamentiem, transportu un pārtikas uh, produktiem, kas arī ir ļoti dārgi. Es uzskatu, ka ka šī cerība ir sarukusi pavisam maza, un pašlaik vienīgās cerības viņa saista tieši ar Eiropas institūcijām. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, atstāt šo lūgumrakstu atvērtu, mums vajadzētu nor norganizēt arī oficiālu braucienu uz Bulgāriju, tā lai mēs gūtu arī amatpersonu viedokli par šiem jautājumiem. Ir arī citi jautājumi, kuru dēļ mums vajadzētu doties uz Bulgāriju. Mēs gaidām arī konkrētas atbildes, piemēram, no darba ministrijas un arī no citām oficiālajām iestādēm. Mums ir jāsniedz atbildes uz uh, tādām a, problēmām kā, piemēram, cilvēku ar invaliditāti iztumšana no darba tirgus. Agrāk Bulgārijā bija ļoti laba prakse, sociālajā valstī darbojās laba infrastruktūra. Katrā pilsētā bija darba vietas, kas bija paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un infrastruktūra tika viņiem pielāgota. Šī infrastruktūra diezā, diemžēl vairs nepastāv. Ai, ai. Liels paldies! Es tiešām vēlējos pateikt, ka mums pietrūkst laika, tādēļ nav iespējams uh, runāt uh, gari. Vārds tagad Rosai. Paldies! Es vēlējos vispirms pateikties lūgumraksta uh, iesniedzējus. Ja Mums šis temats ir tiešām prioritārs. Jūs uh, noteikti zināt, ka es esmu uh, intergrupas uh, eh, priekšsādātāja vietniece. Mūsu intergrupa nodarbojas ar uh, to cilvēku tiesībām, kam ir invaliditāte, un mēs, es esmu tātad apzinos, ka šie cilvēki tiešām ir uh, ne, mazāk aizsargāti, viņiem ir grūti piekļūt uh, darba vietā, grūtāk iegūt izglītību, un mums ir uh, jāīsteno attiecībā uz viņiem vienlīdzīgu iespēju princips. Un šis lūguma raksts tiešām ir trauksmes zvans. Esam saņēmuši arī no komisijas 7. mārta ziņojumu, norādot, ka uh, Bulgārijā šo cilvēku sociāla aizsardzība ir nepietiekama. Un, manuprāt, tiešām ir ļoti satraucoša informācija, tiek ievērojams samazināts finansējums un uh, Komisijai ir uzmanīgi jāseko šiem jautājumiem. ANO konvencija par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām ir ratificēta un iekļauta Eiropas Savienības tiesību aktu kopumā. Eiropas Savienība ir parakstījušo konvenciju, bet vairākas dalību valstis to neievēro. Es uzskatu, ka šī uh, sluguma raksts ir jāpatur atvērts, jāpatur jāprasa informācija no Bulgārijas valdības. Mums arī jāturpina sadarbība ar Eiropas komisiju un jāpērvieš, jāpievērš arī nodarbinātības komitejas intereses šiem jautājumiem. Un uh, Mums ir jāsadarbojas ar visām uh, atbildīgām iesaistītām pusēm un varētu varbūt arī pat paredzēt uh, braucienu uz Bulgāriju, lai iepazītos ar šo situāciju. Nezinu, vai varēsim to izdarīt šajā sasaukumā, varbūt nākamajā, bet katrā ziņā jārīkojas pēc iespējas ātri. Tagad vārds Marijas kungam. Uh, paldies! Es arī vēlos pateikties par to, ka Uh, lūguma raksta autori pievērš mūsu uzmanību šiem jautājumiem. Mums ir bijusi jau iepriekš arī diskusija par uh, šīm problēmām Rumānijā, un tagad mēs konstatējam, ka arī Bulgārijā pastāv nopietnas problēmas. Un Eiropas Savienībai būtu jārīkojas, jāiesaistās uh, šo problēmu risināšanā, domājot par to, kā palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo viņiem tiešām ir daudz uh, problēmu. Un jāsaka, tas attiecās patiesībā uz uh, visām dalību valstīm. Ne tikai uh, runa ir par Bulgāriju, arī Grieķijā ir veikti. Uh, taupības pasākumi, samazinātas invaliditātes pensijas un arī uh, infrastruktūra ir neatbilstoša. Un tas uh, arī ierobežo šo cilvēku mobilitāti. Šis uh, temats, manuprāt, uh, attiecas ne tikai uz Bulgāriju, bet uz visu Eiropu kopumā. Un uh, es domāju, ka mums būtu uh, jāvēršās arī pie uh, citām dalībvalstīm, un Grieķijā situācija ir īpaši nopietna attiecībā uz invaliditātes pensijām un arī uh, sociālā nodrošināšana ir nepietiekama un mums ir jāaizsargā šo cilvēku tiesības visā Eiropā. Paldies par to, ka jūs norādījāt arī uz Eiropas dimensiju. Vārds Mirāns kundzei, viņa gan ir izgājusi eh, nu pat no zāles, tad es eh, tagad. Pēc tam, kad būsim eh, pabeiguši izskatīt šo lūgumu rakstu, es nodošu sēdes vadību kolēģei, bet tagad vārds lūgumu raksta autoram Janeva kungam divas minūtes lūdzu. pogana. I... Es ceru, ka šis lūguma raksts paliks atvērts un ka Eiropas komisija un uh, Lūgumrakstu komitejas delegācija apmeklēs Bulgāriju, iepazīsies ar situāciju uz vietas. Viena lieta ir ra, eh, lasīt par šo situāciju, un otra lieta visu redzēt pašām savām acīm. Un tad jūs noteikti vēl labāk sapratīsiet, par ko ir runa. Liels paldies jums! Mēs uh, Arī pateicamies jums par to, ka esat atbraucis tālo ceļu pie mums uz Briseli. Un uh, varu jums apliecināt, ka ne tikai uh, uh, par šo situāciju ir interesēti tie, informētie cilvēki, kas sēž zālē, bet šī sēde tiek raidīta internetā, tā kā ļoti daudzi cilvēki uzzina par situāciju Bulgārijā. Kā jau es norādīju, esam saņēmuši atbildi no pastāvīgās pārstāvniecības, stā, informējot par to, ka ir pieņemta nacionālā stratēģija personām ar īpašām vajadzībām, un šī stratēģija šobrīd tiek uh, īstenota. Cerām, ka uh, šīs dienas diskusija ir. Uh, uh, nodrošinājusi to, ka par šiem jautājumiem e, cilvēki ir vairāk informēti, vairāk tiek darīts, un um, mēs ņemam vērā komisijas teikto un e, kolēģu teikto par to, ka šī stratēģija minētajā valstī noteikti ir jāīsteno, un mēs nosūtīsim uh, vēstuli, rezumējot šīs dienas diskusiju, un mēs arī uzsvērsim, ka mūsu komitejas prioritāte ir nodrošināt mobilitāti visiem un tiesības uz neatkarīgu uh, dzīvi uh, jebkuram. Un vēlam jums drošu māju ceļu. Neaizmirstiet arī nopirkt uh, garšīgās bēģu šokolādes. Un eh, tagad eh, es nododu sēdes vadību kolēģiem. Pues eh, seguimos. Gracias, Cecilia. Pasamos a la siguiente. Paldies, Cecilija. Mēs. Uh, Nākamā ir polijas, nākamais ir lūguma raksts no polijas par vidas aizsardzības jautājumiem. Šanovna e, paņi prevodničonca, šanovni. Priekšsēdētāji, Godātie deputāti, pateicos par uh, iespēju uzstāties. Esmu Silvija Šutkovska un uh, pārstāvu nevalstisku organizāciju, kas jau 30 gadus nodarbojas ar vidas aizsardzības jautājumiem. Un Mēs uzstājam uz lūguma rakstā uh, atspoguļotiem faktiem. Šo lūguma rakstu ir parakstījuši septiņas nevalstiskās organizācijas. Mēs vēlamies apturēt uh, pastāvīgos Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus dabas aizsardzības uh, jomā attiecībā uz mēžu pārvaldību Polijā. Jo ir, tiek pieļauta aizsargāto sugu un dzīvotņu iznīcināšanu. Meži Polijā ir valsts holdings, kas apsaimnieko apmēram trešo daļu visu mežu platību šiem mežiem būtu jākļūst par nacionāliem parkiem, kas nodrošina apdraudēto sugu aizsardzību. Eh, valsts mēžu vērtība ir praktiski 9 miljārdi eiro un ir saņemti 150 miljoni eiro šo mežu apsaimniekošanai polijas likumi neatbilst uh, dzīvotņu direktīvas 12, 13 pantām un 9, 15 pantām direktīvā par uh, putnu aizsardzību. Mēs uh, neko nevaram panākt, ka nevalstiskās organizācijas, jo polijas likumdošana neparēdz uh, šādu iespēju. Uh, Un labākais piemērs tam, kā tiek nekontrolēti iznīcināta daba, ir bielovēžas gāršas izciršana. 2017. gadā valsts mēži izcirta vairāk nekā 200 tūkstošu kubikmetrus meža, un tie bija dabiski izveidojušies meži, nevis mežu stādījumi. Un uh, uh, vienīgais, kas spēja apturēt mežu izciršanu, bija Eiropas Savienības tiesas lēmums. Tāpat ir uh, citas uh, aizsargājamas teritorijas, Biešāves kalni. Šeit uh, tika eh, pieņemts lēmums ļoti agresīvā veidā īstenot mežu izciršanu par spīti tām, kā sabiedrība protestēja pret šādu lēmumu un arī dabas aizsardzības administrācija uh, izteica uh, iebildumus. Lēmumi par meža izciršanu bieži vien ir politiski motivēti. Mums ir jāgroza likumdošana. Uh, un uh, nevalstiska organizācija vārdā un visas polijas sabiedrības vārdā aicinām pieņemt izskatīšanai mūsu lūgumu rakstu un palīdzēt mums panākt um, polijas likumu saskaņošanu Eiropas Savienības tiesību normām. Paldies! Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la comisión. Paldies. Komisijai tagad vārds. Adelante. Um, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos īsumā jūs informēt par uh, diviem uh, lūgumrakstiem, ko apspriežam uh, šajā darba kārtības punktā runājot par pirmo lūgumu rakstu saistībā ar apgalvojumiem, ko izteica lūgumu raksta autors. Komisija ir uzstākus pārkāpuma procedūru šā gada jūlijā, un šī pārkāpuma procedūra ietver divus aspektus. Viens no tiem ir meža saimniecības izslēgšana polijā no vides aizsardzības normu prasībām, un otrs ir piekļuve eh, tiesām, eh, nevalstiskajām organizācijām attiecībā uz eh, meža apsaimniekošanas plāniem. Runājot par pirmo aspektu, polijas varas iestādes mūs ir informējušas aiz, un tās aizstāv pastāvošo meža apsaimniekošanas sistēmu, bet uh, tika norādīts, ka uh, ir uh, arī gatavība pārskatīt polijas tiesību aktus, lai novērstu konstatētos trūkumus. Mēs uh, vēl uh, pagājušajā nedēļā turpinājām ar polijas varas iestādēm apspriest šo jautājumu. Un, uh, nu, nebija īsti skaidrs, kā ierosinātie grozījumi novērsīs trūkums likumdošanā, bet polijas varas iestādes apsolīja decembrī mums nosūtīt rakstveida paskaidrojums par to, kā trūkumi tiks novērst. Tālāk par piekļuvi tiesai. Uh, diemžēl uh, polijas varas iestādes nav paredzējušas uh, šo trūkumu novērst Viņi uh, uzskata, ka pašreizējā sistēma ir pietiekami laba, un tādēļ es nevaru paredzēt, kāds būs komisijas lēmums attiecībā uz to, kā tālāk rīkoties šajā mm, pārkāpuma procedūrā. Bet uh, jautājums par piekļuvi uh, tiesai ir komisijas uh, prioritāšu skaitā. Uh, Tālāk otrais uh, lūgumraksts par belovēžas gāršu. Lūgumraksta uh, ja, iesniedzējs norādīja, ka aprīlī Eiropas Savienības tiesa ir mm, pieņēmusi nolēmumu šai lietā pilnībā piekrītot. Uh, kā Mesijai, ka polijas varas iestādes šai gadījumā ir pārkāpušas Eiropas Savienības tiesību normas. Pēc šī nolēmuma komisija vērsās pie polijas varas iestādēm, jautājot, kā paredzēt šo nolēmumu īstenot, un saņēmām atbildi, ka ir anulēts, atcelts viens no lēmumiem, kas tika atzīts par pretrunā esošu ar Eiropas Savienības tiesību normām. Uh, un tika arī paziņots, ka uh, iz, koku izciešana šajā mežā tiek veikta tikai drošības apsvērumu dēļ. Un ir arī uh, vēlo vēžas. Uh, gāšas uh, apsaimniekošanas plānām ir pieņemti trīs papildinājumi, par uh, kuros ir runa par turpmāko meža apsaimniekošanu un veicamajiem pasākumiem. Komisija uh, ir norādījusi, ka visiem šiem pasākumiem ir jābūt atbilstīgiem uh, tiesas nolēmumam. Uh, Un tāpat ir jāatbilst eh, šīs teritorijas apsaimniekošanas plānam un ir arī atbilstoši jāizvērtē eh, atbilstība eh, dzīvotņu direktīvai. Un varu arī jums paziņot, ka komisija sekos tam, kā tiesas nolēmums tiek īstenots. Gracias. Eh, es el turno ahora de los. Paldies! Liels jums paldies! Nu, vārds deputātiem! Liels paldies priekšsēdētāji! Arī man būtu kāds priekšlikums, lai pamatotu šo lūgumu. Mēģināšu izskaidrot situāciju. Sākumā gribētu norādīt, ka nevalstiskās organizācijas Polijā ir izpildījušas savu misiju Tās ir īstie trauksmes cēlāji, jo nevienam citādi neizdot, neizdotos uzzināt, kas notiek mūsu pirmatnē, pirmatnējos mežos. Un Belavežas uh, gārša mežs ir tiešām neticama vieta, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība zinātu, kas tur notiek. Kas attiecas uz izciršanu, tad tā sākās jau pirms 2017. gada un 2017. gadā šī lieta tika nodota Eiropas kopienu tiesai. 2017. gada jūlijā tiesa nāca klajā ar spriedumu, un spriedums noteica, ka uh, izciršana ir jāpārtrauc. 2018. gada janvārī, nu, tas bija tātad sākotnējais spriedums, un 18. gada janvārī tika pieņemts īstais pamata spriedums, neskatoties to, ka iepriekš tika norādīts, ka izciršana jāpārtrauc. Patiesībā um, polijas valdība apturēja izciršanu tikai tādēļ, ka bija reāls risks, ka tik, tiks piespriesti sodi un sankcijas. Pēc tam mums nomainījās ministrs. Un jaunais ministrs savukārt atteicās ievērot spriedumu. Tā tas ilga līdz maijam. Tas vienkārši parāda, ka polijas valdība nav ieinteresēta atrisināt šo jautājumu. Viņi veiks pasākumus, kas šķietami radīs atbilstību, bet tas arī viss. Viņi mēģinās vienkārši atlikt šo jautājumu uz vēlāku laiku. Tādēļ man būtu sekojošs priekšlikums. Dokumentā ir iekļauta arī informācija no komisijas. Komisija saka, ka viņi šobrīd vērtējot, vērtējot to, vai 14c pants, trešā sadaļa polijas mežu aktā, kas šobrīd ir spēkā, vai šīs normas atbilst Eiropas Savienības dzīvotņu un putmat komisija, vai esat pabeiguši savu izvērtējumu un kāds ir rezultāts. Otkārt, komisija norādīja, ka viņi analizējot vai um, sasaiste starp Polijas dabas aizsardzības aktu un 17. gada 12. decembra noteikumi ir tiešām atbilstoši skaidri un vai nav nekādu šaubu attiecībā uz to, vai polijas likumi atbilst visām prasībām un normām, jo īpaši putnu un dzīvotņu direktīvu kontekstā. Balstoties uz šīm analīzēm, tātad uz šo analīzi, kurai vajadzētu nu jau būt gatavai, jo nu jau kāds laiks ir pagājis, balstoties uz šo analīzi, mums polijas valdībai jāuzdod divi jautājumi. Pirmkārt, kādi pasākumi tiek veikti, lai izvairītos no šādām situācijām nākotnē, un kāda ir esošā situācija? Tas ir tiešām ļoti svarīgi. Tādēļ gribu jautāt, kad tas tiks pārnāts polijas parlamentā? Ne, nu, viņi jau var, protams, teikt, strādājam, strādājam, vēlēšanas nāk atkal strādājam, bet tas pamata jautājums ir, kad parlaments šo jautājumu skatīs. Un nākamais jautājums ir ļoti svarīgs. Kā to atrisināt? Liels paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties? Šķiet, ka nē. Labi. Tādā gadījumā dodam vēlreiz uh, vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem. Šanovņi mm, čonkovie. E, e, Dāmas un kungi. Kā jau norādīja Pitēra kundze, tad situācija Polijā nav izcila tīri domājot par dabas aizsardzību. Ir aiz ir organizācijas, kas ir uz vietas, kas uzrauga situāciju, kas kaut ko dara. Un katru dienu redzam, ka mežu pārvaldība neatbilst labajai praksei. Reizēm tā klaji pārkāpj labajā praksē noteikto. Šis gadījums Tātad ir vēl kāda lieta, kas nav nonākusi lūgumrakstu komitejā, bet mēs esam vērsušies pie Eiropas komisijas un citām organizācijām. Mēs patiešām ceram, ka tagad šajā ļoti smagajā brīdī Polijā mm, tomēr mm, Eiropas iestādes mums palīdzēs aizsargāt mūsu dabu, kas ir mūsu nākamo pauģu nākotne. Paldies! Liels paldies! Manuprāt, ir skaidrs, ka šo lūgumu rakstu mēs paturam atvērtu, nezinām, kā šis jautājums vēl beigsies. Ir ļoti sarežģīti arī nodrošināt pieeju tiesām, komisijai arī sava procedūra, nu skatīsimies, kāds tur būs rezultāts. No aprīļa ir ļoti skaidrs tiesas nolēmums, kur ir pilnīgi skaidri teikts, ka Polija neizbilda pilnībā dzīvotņu direktīvā noteikto, un tādēļ pastāvīgi tiek veikts monitorings komisija seko un skatās, vai būs nodrošināta atbilstība tiesību aktiem. Tas atbilst arī Hulio teiktiem. Arī mēs piekrītam lūgumrakstu saglabāt atvērtu nosūtīsim vēstuli attiecīgajām iestādēm, kā jau minēja Piteras kungs, mēģināsim gūt skaidrojumus un saprast, kad notiks kaut kādas pārmaiņas un tiks izdarīt grozījumi, lai būtu atbilstība tiesā spriestajam. Centīsimies un cerēsim saņemt drīz jau skaidrojumus. Tas zināmā mērā ir arī saistīts ar uh, mutisko pētī komitejas jautājumu par Natura 2000 un citas jautājumiem, tad nu pieņemam šo lūgumu, vēstuli nosūtīsim un lūgsim polijas iestādes mums sniegt šos skaidrojumus. Un, protams, ka turpināsim arī pastāvīgu saziņu ar komisiju saistībā ar šiem neatrisinātajiem jautājumiem. Tad nu, liels paldies lūgumrakstiesniedzējiem! El siguiente punto es. Eh, Nākamais punkts darba kārtībā ir Cecīlijas atzinums. Man nu pateica, ka viņa arī tūdaļ ieradīsies zālē. Atzinums par priekšlikumu, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ direktīvu 2084. Cecīlija nu pat jau nāk zālē, tad nu, dosim viņai dažas minūtes, jo viņa ir tomēr ziņotāja šajā jautājumā. Un redzu, ka viņa jau ir klāta. Lieliski. Yes, Rosa, thank you. One no, thank you to you. Super. Mm. very good to be replaced. Thank you. Lieliski, ka man tā reizēm aizvieto. Paldies, Rosa, ļoti laipni no jūsu puses. Nu, re, nu runāsim par ko pavisam atšķirīgu. Atzinums par direktīvas priekšlikumu, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ direktīvu attiecīgi. Visi jau zinām, par ko mēs šeit runājam - ziemas vai vasaras laiks, vai abi, vai neviens. Tas nozīmē, ka komitejā esam saņēmuši nekā, vairāk nekā 135 lūgumrakstus par atteikšanos no laika maiņas. Daudziem no tiem ir ļoti daudz parakstu, tas nozīmē, ka milzu daudz cilvēku visās dalību valstīs ir ļoti ieinteresēti šajā jautājumā redzam, ka pilsoņiem ir milzīgas bažas. Un divreiz gadā pilnīgi visi 500 miljoni eiropiešu ķeras pie pulksteņiem un groza laiku. No telefona tas nav jādara. Telefonā tas notiek automātiski. Tas jādara tikai tad, ja tāds manuāls pulkstenis. Un mūsu lūgumrakstos pārsvarā tiek uh, norādīts, ka iemesls, kādēļ tika ieviest šī sistēma, bija um, enerģijas ietaupījumi, bet tie nav īstenojušies. Toties ir negatīva ietekme uz uh, cilvēku veselību. Pētnieki secinājuši, ka cilvēku bioritms var tikt smagi skarts, smagāk nekā iepriekš tas bija sagaidāms. Pilnīgi skaidrs piemērs ir Nobela uh, Uh, mēdījis uh, ieguvējis 2017. gadā fizioloģijā medicīnā. Šeit trim zinātniekiem uh, tika piešķirta balva, jo viņi atklāja molekulāro mehānismu, kas atklāja šo cirkulāro ritmu, izskaidroja iekšējo cilvēku bioloģisko pulksteni un uh, Uh, analizēja to, kā ietekmē ietekmi atšķirības ārējā vidē un bioloģiskajā iekšējā pulkstenī. Tādēļ es gribētu atbalstīt komisijas priekšlikumu, kas ir atteikties no šīs sistēmas un beigt grozīt laiku. Es gan baidos, ka komisijas uh, priekšlikums kaitēs iekšējā tirgus darbībai. Paturot prātā to, ka dalībvalstīm tagad ir iespēja lemt, ko izmantot ziemas vai vasaras laiku, varētu beigās būt uh, tāda dažādu laika zonu mozaīka Eiropas Savienībā un arī iekšējā tirgu, un tas nebūtu labi. Tad no vienas pilsētas uz citu ceļojot Eiropas Savienībā nāktos nereizi vien grozīt laiku. Tas noteikti traucēs uh, ceļošanai, tirzniecībai, uh, koordinācijai un tā tālāk. Tādēļ mums vajadzētu dot rekomendāciju par vienu laiku, kam mēs dodam priekšroku. Lūgumrakstu komitejā ir vērsušies daudzi pilsoņi. Es te ieteiktu uzklausīt pilsoņu gribu. Ļoti vienkārši. Uzklausīsim arī uzņēmumus, kas atbildēja, komentēja publiskās konsultācijas, un viņi piedāvāja par jauno standartu laiku izvēlēties vasaras laiku. Gaisma ir vēl viens faktors ļoti svarīgs faktors mums visiem. Daudzi, jo īpaši Skandināvijas valstīs, kā, kā es un kolēģi, viņi reizēm pat uh, apmeklē gaismas terapiju ziemas laikā. Tas nav nekāds joks. Tādēļ mēģināt izstiept uh, gaismu pēcpusdienās tā notiktu, ja mēs izmantotu vasaras laiku, tam varētu būt pozitīva ilgtermiņa ietekme uz pilsoņiem, jo um, gaišāki vakari ļauj cilvēkiem uh, vairāk laika pavadīt ārā, doties pa pastaigā un tam līdzīgi. Tas nāk par labu gan pieaugušajiem, gan arī jo īpaši bērniem, kas citādi visu dienu pavada iekšā pie datora, jo īpaši ziemā tad nu, viņiem vajadzētu izmantot iespēju un izmantot papildus gaismu un doties spēlēties ārā. Vasaras laika noteikšanai par standārtu laiku Eiropas senībā varētu būt ļoti pozitīva ietekme uz visiem, tādēļ es ļoti ceru, ka jūs varat man piekrist. Ar nepacietību gaidu jūsu komentārus. Termiņš grozījuma iesniegšanai 14. decembris, pulksten trijos. Un tad balsosim par atzinumu februāra sanāksmē. Transporta komiteja ir vadošā komiteja, un marta sākumā viņi plāno šo ziņojumu skatīt plenārsēdē, konkrēt 2. martā. Mūsu atzinums tādēļ būs ļoti svarīgs viņu darbā. Marijas kungs, lūdzu. Το θέμα που συζητούμε για την αλλαγή. Paldies. Mēs jā, diskutējām par šo tematu, par pulksteņa Uh, laika maiņu. Mēs jau Strasbūrā uh, par to runājām un spriedām. Un uh, toreiz gan piedalījās tikai nedaudz kolēģi šajā diskusijā, un šī diskusija nebija tik nozīmīga. Un, uh, nu, tika savulaik argumentēts, ka uh, tiek uh, ietaupīta enerģija, bet pētījumi tagad norāda, ka tas šāda pulksteņa griešana negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Un es esmu arī sagatavojis priekšlikumu, ko daži kolēģi arī atbalstīja par uh, laika maiņu. Un ir atšķirība arī starp uh, Eiropas austrumiem un rietumiem šajā uh, Uh, jautājumā, un esmu arī uh, runājis ar Brazīlijas pārstāvjiem, kur uh, valsts dienvidos pulkstenis tiek griezts turp atpakaļ, bet ziemeļos tas nenotiek. Varbūt arī šeit geogrāfiski apsvērumu būtu jāņem vērā, izvēloties arī, vai tas būs vasaras vai ziemas laiks. Un uh, Tātad šis arguments, protams, tika pieņemts uh, zināšanai par, uh, par uh, ietekmi uz laikam, mm, uz ekonomiku. Šobrīd jau arī ir trīs laika zonas - Londona, Brisele un Atēnas, un tas ir saistīts ar uh, geogrāfisko izvietojumu. Nu, un šis uh, pie eh, šis priekšlikums, kas tagad ir mūsu priekšā, ir vislabākais un ietekme uz eh, iekšējo tirgu būs eh, ļoti ierobežots. Un, teiksim, jau tagad man braucot no šejienes uz Atēnām, man tik un tā ir jāgriež pulkstens. Un es domāju, ka šis lēmums būtu jāpieņem 2019. gadā kāds Eh, laiks tiks eh, paturēts. Un eh, tad arī būs mazāk ietekmi uz iekšējo tirgu un arī uz cilvēku veselību. Veselība ir tas centrālais jautājums, jums ir pilnīgi taisnība. Laiks beidzies. Pēc trim minūtēm tulkiem beidzas darba laiks. Mēs varam, protams, nedaudz angliski paturpināt. Tagad vārds Marlēnē, un pēc tam Rozu uzklausīsim. Thank you very much. Lielas paldies. Esmu ānu referente saistībā ar šo ziņojumu. Gribētu pateikties ziņotāju, viņa ir lieliski pastrādājusi pie šī atzinuma projekta par atteikšanos no sezonālās laika maiņas un uzsverot uh, to, ka vasaras laiks būtu jānosaka par standarta laiku Eiropas Savienības dalībvalstīs. Atzinuma projektā ir pareizie fokusa punkti, tiek uzsvērts uh, Tas, ka ir saņemts milzīgs lūgumrakstu skaits, galu galā lūgumraksti ir veids, kā cilvēki pauž savu viedokli, un uh, publiskās uh, konsultācijas ir notikušas, un tas viss demonstrē, parāda, ka pastāvīgais vasaras laiks ir tas, kam mūsu iedzīvotāji dod priekšroku. Gribētu norādīt un pievienoties tam, ka jābūt harmonizācijai. Marijas kungam nevar piekrist šitā, šajā jautājumā. Trīs laika zonas nav gluži tas pats, kā katra dalībvalsts lēmtu, jo laika zonas var saglabāt. Bet harmonizācija arī varētu tikt saglabāta, iedomājieties, no Maltas uz Itāliju pārgriežam laiku, no Itālijas uz Austriju pārgriežam laiku, no Austrijas uz Vāciju pārgriežam laiku, no Vācijas uz Franciju atkal, nu nav loģiski, tādēļ harmonizācija nepieciešama. Svarīga arī veselība, drošība un laika kvalitāte. Tie ir tie aspekti, kas, manuprāt, mums noteikti jāņem vērā. Man liels prieks, ka Cecīlija, kas ir no Skandināvijas, var piekrist Maltai no vidusjūras. Šajā gadījumā šķiet, ka ziemeļi un dienvidi uz viena viļņa. Kopumā mēs, kopā mēs esam spēcīgi, vai ne, Roza? Jā, paldies. Ja mēs domājam par Spāniju, piemēram, es nāku no salām un Vasaras laiks mums tīri labi darētu. Turismam tas būtu, tas nāktu par labu arī mūsu konkurētspējai, arī veselībai, bet, nu, taisnība Galīcijā un citos reģionos tur ir nedaudz sarežģītāk, un tur saulē varbūt citā stundā lec. Es dotu priekšroku vasaras laikam, bet ir zināmi izņēmumi nu, nav tā, ka tagad vasarā vai ziemā saule visās valstīs ir ietēs vai leks vienā laikā. Jā, veselība ir svarīga, bet jāpārliecinās, ka mēs visi saņemam šo saules gaismu. Arī balēru salas neaizmirsīsim. Nu, ziemeļos ir sarežģītāk, ja līdz desmitiem rītā saule neuzliks, tādēļ, nu, sarežģīti. Nu, lieliski vidusjūras dāmas atbalsta un pauž atbalstu skandināviem. Ceram, ka tagad būs mazāk uh, cilvēku, kam būs nepieciešama gaismas ter terapija, tad viss mainīsies. Un ceru, ka arī vairāk uh, bērnu spēlēsies ārā. Manuprāt, uh, komisijas uh, pārstāvjiem, kas ieradies, nav pat jāizsakās. Pieņemāt pieņemat zināšanai, ka komiteja ir vienota, šāds ir mūsu viedoklis, un nosūtīsim to trenu komiteju. Paldies tulkiem, saka priekšsēdētāji, mums 30 sekundes tika dotas, paldies visiem un tiekamies pēcpusdienā. Thank you.